valdība. Es balsoju pret šo budžetu, jo tas piedāvā par 6,8% palielinātu ēst patēriņus. Eiropas Savienība pieprasa tik lielu pieaugumu, un patiesībā jebkāds pieaugums ir pilnīgi neizskaidrojams. Tas tikai liks attālināties balsotajai apvienotajai karalistē un visā ES. Kāpēc Eiropas Savienības ieradņiem būtu jāsaņem vairāk līdz naudas, ja visur citur tiek samazināts? Eh, samazināt izdevumu. Īrijai eh, ir augstāki nodokļi, Spānijai tagad jāpieprasa uh, atbalsts savai valstī. Tā ir tiešām lieklība pieprasot vairāk līdzekļu. Es, es atbalstu Kamerona kunga uh, aicinājumu neatbalstīja šo priekšlikumu, un viņš ir daudz tuvāks Eiropas Savienības pilsoņiem kā šis parlaments. Paldies, Džo Lain Lainens, lūdzu. Šiet viņš ir devies prom. Zaniki kundze. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Taupības politika, kas tiek uh, piedāvāta, lai tiktu ārā no krīzes, patiesībā nekāds nopietns rezultāts nav piedāvājis. Tikai nodrošināt investīcijas selektīvā veidā var nodrošināt darba vietu izveidi un izaugsmu Eiropas Savienību. Tikai tā mēs varam sabalansēt ekonomiku dalībvalstīs un uzlabot Eiropas pilsoņiem, ja piedzīvotājiem situāciju. Tāpēc es balsoju par šo priekšlikumu. Mrs. Paldies, Jana Kudēkis kundze lūdzu. Paldies. Deputāta pienākums ir pārstāvēt savu vēlētāju interesi. Uzticēšanās Eiropas Savienībai tagad ir ļoti zema saskaņā ar Eurostat datiem mazāk par vienu trešdaļu Eiropas iedzīvotāju pozitīvā gaismā raugās Eiropas Savienību. Manā valstī Eiropas Savienību uzskatīt par izšķērdētāju un par tādu, kas neapzinās reālo situāciju. Ja mēs gribam vairot uzticēšanos, tad mums ir jāsamazina Eh, tēriņa Eiropas Savienībai. Mani vēlētāji uzskata to par pilnīgu pārkāpumu, ka tiek palielināts Eiropas Savienības budžets par gandrīz 7%, līdz ar to padomas piedāvājums pieaugums par 3% ir realistiskāks. Tad kāpēc šis parlaments atbalstīja komisijas priekšlikumu? Varbūt tāpēc, ka komisija vienalga tērēs E, pēc savu prātu. Komisija piedāvājas par desmit miljoniem palielināt savu, desmit miljardiem palielināt savu budžetu. Bet Eiropas Savienība nedrīkst turpināt izšķērdēt savu pilsoņu nodokļus. Paldies. Anģelīlī kundze. Paldies, priekšsēdētā. Es tikai gribēju pateikties Lavijas kungam un Vogan kungam par viņu darbu pie 2013. gada budžeta. Vairāk par 2,5 eh, miljoniem eh, Eiropas Savienības iedzīvotāji, izmantojot Erasmus programmu, eh, ir ceļojuši, mācījušies Eiropā. Un mēs pieprasījām palielinājumu par 13 miljoniem eiro šai programmai papildus komisijas piedāvājumu. Mēs ne, tik, ne tikai gribam glābt Erasmus programmu, bet gribam to padarīt īstenu un arī piedāvāt stratēģiju jauniešiem, jo jaunieši nedrīkst maksāt par krīzi. Jaunatnes bezdarbs ir īpaši izplatīts apmēram 25% Eiropā vidējais rādītājs. Paldies, man šķiet Gerlingas kundze ir devusies prom, Antoniotsi kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribētu personīgi pateikties Lavijas kungam par viņa lielisko darbu pie Eiropas Savienības 2013. gada finanšu gada vispārējā budžeta. Tas bija smags uzdevums. Uh, uh, Eiropas parlaments uh, Eh, parlamenta mēnesis izskatījās eh, ļoti tāls par spīti krīzei un eh, taupības pasākumu izvēršanai. Lavieras kungs ziņojums nodrošina turpināšanos tām iniciatīvām politikām, kas jau ir sāktas. Man šķiet īpaši sarežģīti ir un svarīgi nesamazināt šos Eiropas enerģijas projektus. Uh, jo tādā veidā Eiropas eh, parlaments iestājās par Eiropas Savienības turpināšanos. Līdz ar to mēs atbalstījām šo priekšlikumu. Paldies! Tā nu, kungs, lūdzu! Gērlingas kundze taču vēlējās teikt izteikties, ne? Saka Tani kungs. Ak, es? Labi, es atvainojos. Ir pilnīgi nepieņemams, ka milzīgos taupības eh, pasākumu laikā visā Eiropā, Eiropas Savienība 2013. gada budžetu grib palielināt par uh, eh, 3% un parlaments pieprasa pār eh, par 6% palielinājumu sešais maksājumus. Lielbritānijas. Uh, Lielbritānijas valdībā ir jāsamana par 83 miljoniem mārciņu savu samazinājums. Uh, Nav nekāda pamata, kāpēc Eiropas Savienībai būtu jādzīvo savā nerealitātē ārpus taupības pasākumu nepieciešamības. Bet Eiropas Savienības iedzīvotāji tiek pakļauts sāpīgiem taupības pasākumiem. Uh, bet Brisele dzīvo pats savā ritmā un neko neapzinās. Eiropas Savienība ir tāds uzņēmums, kas uh, pieprasa daudz līdzekļu, taču ja tas grib arī turpmāk valdīt uh, iedzīvotāju uzticēšanos, tad tam ir jāsavalk savu josta. Paldies! Un tagad vārds Jārkungam. Jā, paldies priekšsādātāji. Es gribēju pateikties uh, referentam par viņu ziņojumu un Jā, jāteic, ka mums ir izdevies labu kompromisu. Es uzskatu, ka 2013. gada budžets ir sabiedrības intereses centrā, jo tas ir pēdējais gads septiņu gadus ilgajā daudzgada finanšu schēmā, un tāpēc dalība valstis laiku pa laikam ne īpaši godīgi izturas pret Eiropas Savienību mēs eh, saskarāmies ar to, ka pagājušajā gadā vēl tika iesniegti vairāki projekti, kas eh, vēlējās saņemt līdzfinansējumu, un eh, tāpēc ir jāraugās arī uz finanšu disciplīnas ierīgošanu. Domāju, ka mums vajadzētu izturēties vienam pret otru godīgi. Lielākā daļa ko izsniedz Eiropas Savienība, ir ekonomikas veicināšanai un inovācijām, tāpēc tā ir labi ieguldīt naudu. Es tikai vēlētos godīgāku attieksmi vienam pret otru. Lielas paldies, Bīlana kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mana komiteja, kas atbild par iekšējo tirgu, ir atzīmējusi to, ka nepieciešams uh, uh, noteikti to, ka netiek pārsniegt 10% no personāla izdevumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz ilgspējīgu attīstību IT infrastruktūrā, lai pilsoņi spētu, eh, spētu vairāk izdarīt internetā. Būtu ļoti labi arī strādāt pie ārpus tiesas risinājumiem, palielinot atbalstošo lomu iekšējiem tirgumam Es nobalsoju pret ziņojumu, jo es uzskatu, ka vairākas jomas prasa atsevišķu uh, pētījumu. Mr. Šmita kungs. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, mēs tikai parādām to, ka mēs esam atrot, atrauti no īstenības, no dalību valstu īstenības, ja mēs runājam par uh, budžetu. Uh, par spīti tam, ka visas dalība valstis ir spiestas samazināt savus izdevumus, par spīti tam, ka e, revīzijas palī, palāte jau 16 gadus nav atbalstījusi to, kā mēs iztērējam nodokļu maksātāju naudu, par spīti tam, ka visa nauda e, tiek šķērdēta neredzētā veidā par spīti tam, ka parlaments uh, parlaments nav nobalsojis par inflācijas palielinājumu, bet par 7% palielinājumu. Balsojums saraksts ar eh, vārdiem tiks izlikts visos diskusiju portālos, lai cilvēki var eh, skaidri redzēt, kas notiek ar viņu naudu. Bazesku kundze. Paldies! Es nobalsoju par šo ziņam, jo finansu krīze turpinās. Uh, Eiropā un dalība valstis joprojām piemēro taupības režīmu. Tagad vēl vairāk kā iepriekš parlamentam ir jārīkojas atbildīgi. Jāņem vērā, ka e, dalību valstu fiskālās politikas pieņemot 2013. gada budžeti un e, valsts izdevumi, e, publiski izdevumi Eiropas Savienībā ir jāpārvalda konsekventi. Eiropas parlamentam ir jānosaka prioritātes. E, un jāsamazina izdevumi, ja nepieciešams. Es uzskatu, ka budžets ir svarīgs instruments, lai veicinātu izaugsmi un kohēziju Eiropā. Es arī uzskatu, ka mums vajag koncentrēties uz vairāk inovācijām un uh, veicināt konkurētspēju, kā arī jāveicina pozitīva attīstība. Rumānijai galvenā prioritāte ir piemērot politikas nodrošinājums kohēzijai. Paldies, e, Deivas kungs, Deivas kungs, runā bez mikrofona. Es nedomāju, ka Eiropas Savienībā ir pieņemami e, nobalsot par 7% pieaugumu, kad mani balsotāji pievelk jostas un viņiem ir jā, jāiztiek ar mazākiem līdzekļiem. Es gribēju izteikt izteikties, jo mm, Eiropas komisijas priekšsēdētājs vainoja nacionālās valdības un nacionālos parlaments par esošajām nekārtībām, nevis Eiropas Savienību. Bet viņš aizmirsa pieminēt, ka tad, kad izveidoja Eirozonu, Eiropas komisija bija tā, kur, kurai uzlika pienākumu novērot izdevumus dalībvalstīs. valstīs un 3% ierobežojums deficīta limits tiek pārkāpts visā Eiropas Savienībā, un Eiropas komisija neizdarīja vispār neko. 3% un 60% likmes e, parādījās, kad Eiropas, Eirozona tika izveidota, un komisija neko neizdarīja. Tā bija tās kļūda. Paldies! Droši vien jūs negribat runāt par beigas eh, kalfina ziņojumu. Nē, jūs arī par to gribat runāt. Nu labi, lūdzu, jums dod vienu minūti. Nē, pagaidu ziņojums Kalfins un beigas eh, daudzgad finanšu schēma par šo ziņojumu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šajā ziņojumā es nobalsoju ar savu grupu, izņemot dažus izņēmumus, kas attiecās uz starptautisko attīstību, jo es neuzskatu, ka mums, lai gan mēs no, esam nokļuvuši grūtībās, mums nevajadzētu sodīt tos, kuri nonākuši riktīgās sprukās. Uh, kas attiec uz uh, dzīves līmeni Eiropā, tas ir ļoti augsts salīdzinot ar viņu dzīvi. Tāpēc nabadzības programmām un citām programmām, kur mēs būtu samazinājuši attiecībā uz Āziju līdzekļus, es atšķīros balsojumā no savas grupas, jo es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi savienot uh, mūsu labklājību ar citu labklājību, kas dzīvo ārkārtīgi grūtos apstākļos. Tie ir apstākļi, kas nav tik labi, kādos dzīvojam mēs. Paldies! Paldies, Zeniki kundze! Grazie, prezidente! Paldies! Paldies, priekšstādātāji! Sociālais un ekonomiskais uh, teksts ir tas, kāpēc mēs diskutējam par daudzgadu finanšu schēmu 2014. līdz 2020. gadam. Dalībvalstīm ir jāgroza savas nodokļu schēmas, jāsavad kārtībā budžeti, jāuzlabo ekonomiskā situācija, un tas nozīmē, ka situācija nodokļu maksātājiem ir pietiekami sārežģīta. Uh, bet mēs vēlamies izkļūt no šīs krīzes un vēlamies labāku nākotni jauniešiem Eiropā. Un to ir iespējams izdarīt tikai ar ieguldījumiem izglītībā un tam līdzīgi. Janeku Dakis Konze, paldies! Uh, pirms uh, neilga laika Margareta Tečera svinēja savu 87. dzimšanas dienu, un es domāju, ka šis parlaments man varētu pievienoties, uh, nosotot viņai vislabākos vēlējumus. Tečere smagi strādāja, lai 1984. Eh, gadā mm, atjaunot kārtību apvienotajā karalistē un eh, panāca 66% atlaidi, 6,6% atlaidi. Eiropas Savienība joprojām ir saprātīgs partneris, tomēr piedā, Tas, ka šis ziņojums piedāvā atcelt apvienotās karalistes atlaidi, ir nepieņemami. Devits Kamerons un Margarita Tečer vēlētos uzsvērt, ka sārunām par Eiropas Savienības budžetu jābūt uh, izdevīgām gan Eiropas Savienībai, gan apvienotajai karalistē. Tāpēc mēs aicinām samazināt uh, Eiropas Savienības izdevumus. Tā ir saprātīga pieeja. Un es nezinu, kāpēc komisija var turpināt prasīt savu budžeta palielināšanu uzspiežot eh, dalību valstīm tāpības pasākums. Kā bijusī uzņēmē, es zinu, ka ir iespējams eh, veikt samazinājums jebkurā budžetā. Un mūsu pilsoņi ir pelnījuši šos budžeta samazinājumus. Komisija ir jāieklausās viņu prasībās. Paldies! Anģelīlī kundze, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Krīzes apstākļos dalību valstis vēlas samazināt ES izdevumus, un tāpēc ir jāpārprogrammē līdzekļi izaugsmē un jāatbrīvojas no dažādiem, no pārklāšanās, dubultošanās un tam līdzīgi. Tāpēc runāt par atsevišķām atlaidēm, atsevišķām dalību valstīm ir nepieņēmami. Es uzskatu, ka apvienotās karalistes atlaide pašlaik sasniedz 97 miljārdus, un tas ir nepieņēmami. Itālija nevar atļauties būt neto maksātāji, iemaksājot budžetā vairāk nekā tās saņem. Un tāpēc uh, 2011. gadā Itālijai bija negatīvs budžets aptuveni 6 miljārdu eiro apmērā. Un tagad teikt Itālijai, ka Eiropas uh, Savienības parlaments uh, ir uh, nācis klajā ar skaidru vēstījumu, ka nepieciešama viena mītne varētu būt noderīga. Paldies! Fārdas kundze, paldies. Uh, šis, uh, šī daudzgada finanšu schēma noteiks uh, Eiropas budžetu nākamajiem septiņiem gadiem, un tas ir ļoti saulēcīgi. Kat, katra Eiropas dalībvalsts pašlaik veic samazinājumus budžetā, un arī Eiropas Savienības budžetam ir jāievēro tāda pati disciplīna. Mums ir jādomā par katru eiro, katru uh, zlotu, katru kronu, katru mārciņu, lai nenotiktu nekāda naudas izniekošana Mēs uh, uzskatām, ka ir uh, nepieciešams investīcijas izaugsmē, darba vietās, izpētē, bet uh, ļoti bieži apzinās, ka šie projekti maksā ļoti milzīgu naudu un to būtu labāk uh, finansēt, izmantojot nacionālas problēmas. Es negribu iebilst pret uh, ES finansējumu, bet es gribētu pārskatīt, lai pārskatīt sistēmas. Jāsāk ar šo parlamentu runājot par mūsu personāla izmaksām un uh, pabalstiem. Un es uh, gribēju atzīmēt, ka Eiropai vajadzētu finansēt tikai tādus projektus, kur ir pievienotā vērtība starptautiskā līmenī un kur investīcijas patiešām veicinās izaugsmi un darba vietu eh, veidošanos. Paldies, un tagad Antonija Atsīkungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribēju teikt, ka sarunas par daudzgadu finanšu schēmu 2014. līdz 2020. gadam notiek ņemot vērā ļoti sarežģītu ekonomisko un sociālo kontekstu, un man ir vienmēr jākonstatē, ka Eiropas uh, Savienības pilsoņi parlamentu uzlūko kā institūciju, kas uh, nosaka viņiem vēl lielākus nodokļus, un tas nav pieņemami. Līdz ar to e, es e, daudzgad finanšu schēma ir pretrunā dalību valstu budžetiem. Mēs, protams, domājām par e, uzdevumu loka palielināšanu un kompetenču paplašināšanu, kas stājies spēkā kopš Eiropas Savienības un arī Eiropas padome par to, to atzina. Uh, Es eh, balsoju pār šo ziņojumu, jo uzskatu, ka ir jāsūt skaidrs signāls uh, pilsoņiem. Paldies, un tagad Kostēlu kundze. E Eiropas Savienības daudzgad finanšu schēmai ir, ir jābūt mētiecīgai. Bez reāla budžeta mēs nevaram izpildīt tās politikas un stratēģijas, ko esam noteikuši, piemēram, 2020 stratēģija. Eiropas Savienība ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kā varam nodrošināt darbvietu izveidu un izaugsmu Eiropas Savienība. Tie, kas iestājas par to, uh, lai budžets tiktu iesaldāts vai samazināts, tiem būtu skaidri jāsaka, kuras. Uh, politikas eh, ir jāatmet. Ir jāveicina eh, jaunatnes nodarbinātība, un šajā kontekstā augstu vērtēju īrijas, prez, īrijas valdības eh, iestāšanos par uh, jauniešu darbvietu izveidi. Ir, ja pat labam jaunieši ir bez darba apmēram 30%, aha, 30% uh, apmērā, un es vēlētos uh, vienošanos par finanšu darbu viedokli, pa, uh, nodokli. Paldies! Tā no kungs apsveic Kipras republiku par to, ka tā tik dziļi un vērtīgi vadīja daudzgad finanšu schēmas diskusijas, laikam no 2014 līdz 2020 gadam. Kiprieši tāpat kā apvienotās karalistīs iedzīvotāji skaidri apzinās, cik vērtīgi Eiropas Savienības līdzekļi. Vienlaikus tiek uzsvārta arī nepieciešamība Eiropas Savienībā veicināt darbietu izaugsmi. Tomēr Deivids Kamerons, eh, premjerministrs apvienotā karalistē, pavisam skaidri sacīja, ka taupības eh, laikos ir nepieļaujams sam piedāvāt samazināt Lielbritānijas atlaidi. Dalībvalsts ir jābrīdina, ka viņš ir gatavs izvērst savas veto tiesības. Ir ļoti daudz uh, e, budžeta, uh, e, e, budžetam iespējas samazināt izdevumus, piemēram, uh, atsakoties no Strasbūras plenāra sesijā. Eiropas sociālais fonds varētu atbalstīt uh, tādas virzības kā pētniecību un zinātni. Taču pat labam Lielbritānijas iedzīvotāji uzskata, ka ES uh, liek tērē līdzekļus un uh, daudz mazāk varētu tērēt un panākt daudz vairāk. Paldies. Makovējs kundze, paldies. Pēdējo gadu laikā mēs zinām, ka nacionālajie budžeti ir. Uh, veicinājuši ekonomikas izaugsmi. Visas Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmē un arī dalībvalstu ekonomikas izaugsmē ir svarīgi sakārtot uh, savu fiskālo situāciju. Es atbalstu šo ziņojumu, jo tas veicina Eiropas krīzes pārvarēšanu nacionālajiem parlamenti ar budžeta ietvaros varēs strukturēt savu budžetu uh, izaugsmes uh, virzienā. Ja mēs arī turpmāk veicināsim deficītu, tas, tas tikai veicinās ekonomikas izaugsmes stagnēšanu. Paldies, Jāra kungs! Paldies, priekšsādātāji! Šeit es vēlreiz uh, gribēju aicināt dalību valstis izrādīt godīgu attieksmi un aicināt uz godīgu uh, sadarbību. Viena, kas ir Briselē, vienmēr uh, secina, ka Eiropas komisija ir jādarbojas, lai uh, sagatavot vairākas jaunas programmas izaugsmai un inovācijām. Tad viņi brauc šie cilvēki no padomus uz mājām un dalība valstīs saka, ka ir jāpārskaita mazāk naudas uz Briseli. Bet, jā, mēs ja kāds saka, ka Briselē ir jādod mazāk, tad viņi arī mazāk var prasīt no Briseles atpakaļ. Tas ir tāds aspekts, kas jāņem vērā. Protams, ka uh, jāapzinās arī dalību valstu sarežģītā situācija, tomēr no otras puses eh, programmas, kas Eiropas Savienībai ir vajadzīgas pašu dalību valstu labā, lai atkal iedzīvinātu ekonomisko izaugsmu, ka to īstenošanai ir nepieciešama nauda. Bēlēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šajā plānošanas projektā budžetu īsteno arī jaunās dalībās, tā skaitā Polija, un tagad pavisam skaidri redzam, ka izmantotie līdzekļi ir piedāvājuši vairākas iespējas nodrošinot godīgus spēles likumus, noteikumus. Šajā ziņojumā ir iekļauts daudzi labi vēstījumi, taču tā arī ir paustas bažas brīdinājums pret taupības pasākumiem. Es domāju, ka inicitīvas, kas paustas vienotā tirgus paktā, ir jāizvirs par mūsu prioritātēm, un tā tam jātainojas arī finansējumā. Mums būtu jāiestājas par uzņēmēju darbības veicināšanu. Vienotā tirgus efektivitāte, protams, nodrošina paaugs, paredz arī lielāku patērētā aizsardzību un aicina palielināt eh, finansējumu šim mērķim, jo ziņojumā pat labam tā nav paredzēts. Paldies, manais kukūns. Es balsoju par šo pagaidu ziņojumu. Apstiprinot 2014. un 2020. gada finanšu budžeta mm, procedūru, jo tas nodrošina ekonomisko izaugsmi un un darbvieta izveidi nodrošinot arī augstas, augsta dzīves līmeni. Eiropas sanīs budžets un jo īpaši uh, līdzekļi kohēzijas politikai ir svarīgi instrumenti, kam ir jābūt dalību valstu rīcībā, lai pārvarētu pašreizējo ekonomisku krīzi un lai palīdzētu mums sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu konkurētspējīga un ilgspējīga, kas spēj iekļaut visus cilvēkus, tad mums jāparādz tādi kohēzijas līdzekļi, kas būtu vismaz tādā līmenī kā pašreizējā plānošanas periodā. Uh, Es aicinātu svītrot makroekonomiskos priekšnoteikumus, jo būtu negodīgi sodīt reģions par to, ka viņi nav ievērojuši procedūras saistībā ar ekonomisko pārvaldību. Paldies. Paldies, Beldera kungs, lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs komentāri par daudzgad finanšu schēmu. Pirmkārt Summām ir jābūt nedaudz zemākām. Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta sava pamata atbildība. Tas bija ļoti labs ierosinājums no parlamenta priekšstādātāja Šulca kunga, tas atainojies Nīderlandes presē pagājušā nedēļa, taču neiestājos par centralizēšanu Eiropas līmenī. Otrais ierosinājums - struktūra fonds izmantoti tikai nabadzīgos reģionos ar vismazākā ienākuma dalībvalstīs. Tālāk paša resursi Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments vēlētos, lai finanšu darījumu nodoklis un PVN būtu Eiropas Savienības pārziņā. Dalībvalstis mazāk uh, Uh, izšķiedē līdzekļus, kā tas atainojas 2013. gada budžeta. Turklāt dalībvalsts pārziņā ir ievākt nodokļus, un tām arī tā būtu jāpaliek. Paldies, Messeršmita kungs, lūdzu. Sākformēn. Paldies, priekšsādātāji. Šodien mēs balsojam par daudzgadu finanšu schēmu Iespējams, tas bija visplašākais balsojums, kas mums, kā parlamenta deputātiem, bija jāpieņem. Bija desmitiem miljonu kronu, par kurām būtībā šeit tiek lemts, un tas attiec uz to, kā tiek tērēt līdzekļu laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Interesanti, ka šeit uh, parlamenta telpā izpaudās protests. Manā grupā mēs iestājāmies par personālo balsojumu, lai pilsoņi varētu redzēt, kurš par ko ir balsojis, kad ir runa par līdzekļu eh, miljoniem kronu eh, tērēšanu. Un tas atainot, kā parlaments darbojas, kā Eiropas Savienības sistēma darbojas. Un Jo tālāk e, ir no katra personīgās atbildības pieņemtie lēmumi, jo mazāk tas ir efektīvi un tas nenāk par labu demokrātijai. Kelīkungs, paldies! Priekšsēdētāja kungs e, bija gandarīts par debatēm, kas norisinājās šorīt. Bija priecīgs atbalstīt mm, priekšlikumu balsojot. Šī daudzgad finanšu schēma ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jānosaka konkrēti pasākumi pirms novembra beigām. Kā Rompēja kungs sacīja, mums ir jāstrādā kopā, visām dalībvalstīm būs jāsadarbojas un visiem premjerministriem būs jāsadarbojas, jāsadarbojas otrkārt. Jūs iestāties par vienu Eiropas parlamenta mītni. Es domāju, mums ir jāiestājas par šo procedūru, tas nāk par labu līdzekļu ietaupījumam, samazinās izdevumu par ceļošanu. Par apmēram 180 miljoniem eiro samazināsies izdevumu gadu laikā, un tas mums ir jādara. Paldies, turpin priekšstādē. Zaborska kundze nav klāt, līdz ar to Bazēsku kundze. Paldies, priekšstādētā. Es balsoju par šo ziņojumu jo Eiropas saimnības budžets ir pamata instruments, lai nodrošinātu ekonomikas stabilitāti. To var izmantot, lai veicinātu investīcijas izaugsmē un darba vietu izveidē. Budžets var arī palīdzēt dalību valstīm pārvarēt uh, grūtības, ar kurām tās saskars. Šādā kontekstā vēlos uzsvērēt, cik svarīgi nodrošināt stingru valsts finansējumu. Dalību valstīm būtu jāturpina savu centienu, lai veicinātu ilgspējīgu potenci izaugs potenciālu. Daudzgad finanšu schēmai būtu jānodrošina uh, pastiprināt budžeta elastību, lai varētu pilnīgi izmantot resursus. Rumānija saskars ar grūtībām Eiropas fondu izmantošanā. Šī gada izvir, šim gadam izvirzītie mērķi pārskatīti nodrošināt paredzot mazāku apjomu. Jānorožina kohēzijas politikas un kopies lauksanīzes politikas izaugsmu. Tas nodrošinās, eh, ka samazinās eh, atšķirības starp citām dalībvalstīm. Paldies! Tagad vārds nākošiem runātājiem. Merci, monsieur le président. Le rapport, les mots sont là, croissant. Hanan kungam, Henen kung, kungam. Šis budžets it kā atbilda uz eh, krīzi, taču reāli nekas nav mainījies. Arvien tiek atbalstīti ultraliberāli piedāvājumi, pilnīgi pretēji reālajai situācijai. Un mūsu nevalsts Eiropa ar šāda veida virzību patiesībā nespējas atbalstīt to Eiropu, ko tā pati ir izveidojusi. Pastāv liels risks, ka Eiropa vēl vairāk iegrims krīzē finansistu interesēs. Tātad pilnīgi trūkst orientēšanās spēju. Ir jāpalīdz tiem publiskiem izdevumiem, kas ir eh, ekonomikas pamats. Ir jāveicina sociālā aizsardzība. Uh, ir jāpārtrauc uh, konfrontācijas uh, turpināšanās starp nodarbinātajiem darba devējiem. Eiropai jārīkojas atšķirīgi. Paldies, priekšstādātā kungs. Paldies, mm, Messeršmita kungs. Thank you, Chair. Par Dehāne kunga ziņojumu. Paldies, priekšstādātāji. Nākošais ziņojums ir par Eiropas saimnības pašas resursiem. Es balsoju pres nevis šo detalizēto izmaiņu dēļ attiecībā uz PVN apjomu no dalībvalstīm, taču mēs visi zinām, kad mēs runājam par resursiem, Eiropas Savienība nevēlas vienkārši saņemt eh, čeku, čeku no dalībvalstīm, bet tā grib arī pilnīgi ielikt savu roku cilvēku kabatās. Citi atkal grib eh, tiešus eh, PVN maksājumus. Eh, tad citiem atkal kaut kas cits, lai kādā grupā jūs grupu būtu, tad vienkārši uh, Eiropas Savienība grib pa taisno uh, Not, noteikti vis, visādi veidi politikas, bet komisijas pārstāvji taču nav tieši vēlēti. Uh, Tātad e, viss princips par, resur, par pašu resursiem vispār ir jāatmet, jo Eiropas Savienībai tas nepiestāv. Bazaisko kundze. Bazaisko kundze, es nobalsoju par šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka pašu resursu reforma Eiropas Savienībā nozīmē solis priekš. Es uzskatu arī, ka pašu resursi balstoties uz PVN Tie veido svarīgu potenciālu, lai papildinātu savienības budžetu. Nodokļi varētu pazemināties un dalību valstu iemaksas varētu samazināties. Jaunā sistēma eh, radītu priekšrocības, caurskatāmību, elastību, skaidrību un prognozējamību dalība valstis gūtu labumu no vienlīdzīgas pieejas un arī administratīvais sloks tiktu samazināts. Tomēr ir dažas, daži trūkumi, kurus vajadzētu izskatīt šī procesa gaitā. Jāņem vērā, ka metodoloģija diezgan sarežģīta un vienkāršošanas process ir grūti piemērojams. Pašu resursu sistēma ir ļoti svarīga un tās reformā, e, reformā jāpievērš liela uzmanība. Paldies! Un nu, ar to mēs esam noslēguši e, šo skaidrojumu. Turpināsim trijos. Paldies!